procedūru. Cienījumās dāmas un kungi! Runājot par mūsu darba kārtību, kur tika ap, apstiprināta 2009. gada 8. janvārī priekšsēdētāja konferencē, saskaņā ar parlamenta reglamentu, jūs priekšā ir galīgais darba kārtības uzmetums. Tātad šodien, pirmdien, Mēs zinām, ka Andrikienas kundze nevar piedalīties šā vakara plenārsēdē, līdz ar to viņas ziņojums par ANO cilvēktiesību padomas attīstību un ES lomu šajā procesā. Mēs izskatīsim šo jautājumu trešdien bez debatēm. Runājot par otrdienu, otrdienā izmaiņu nav, runājot par trešdienu. Zaļo grupa Eiropas parlamentā vēlētos runāt par gazas sektoru un šī grupa iesniegs arī rezolūcijas priekšlikumu, un tagad es dodu vārdu Vendita kungam. Gudētie kolēģi, situācija gāzes uh, sektorā, mēs to zinām visi. Šeit parlamentā mēs par to runājam, un tas ir dabiski. Taču Mēs prasām, lai uh, drošības padome uh, pieņem nostāju, mēs pieprasām, lai instances pieņem nostāju, lai Eiropas Savienība pieņem nostāju, un mēs parlamentā, mēs diskutējam un negribam pieņemt nostāju. Es uzskatu, ka tomēr, ņemot vērā, cik situācija Gazā ir ārkārtēji, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis parlaments izsaka savu nostāju un pasaka konkrēti, ko tas vēlas, lai izbeigtu masveidu nogalināšanu, kas notiek pašlaik. To tuvējos austrumos. Ir nepieņemam, kā pār, šim parlamentam nav uh, gana daudz drosmes lai varētu pieņemt rezolūciju pēc mūsu debatēm. Tieši tādēļ mūsu grupa prasa pārskatīt Eh, prezidenta konferences lēmumu un noslēgt debates, kurām ir jānotiek par eh, situāciju Gazā. Mums ir jāpieņem rezolūcija, kas pierādīs un skaidri arī norādīs eh, šī parlamenta skaidru nostāju, parlamenta vairākumu nostāju, lai mēs izbeigtu masveidu nogalināšanu Gazas sektorā. Mēs vēlamies rezolūciju. Mums ir jāapzinās, ka mums ir politiskā atbildība iepratim tim tā, kas notiek, un šī politiskā atbildība nevar nevar tikai aprobežoties ar diskusiju, tai ir jābūt ļoti skaidrai rezolūcijai, kas skaidri atrunā to, ko mēs gribam un ko mēs nosodām. Paldies, dārgie kolēģi! Eh. Paldies! Paldies cienījumiem kolēģiem! Svobodas kungs! vēlētos runāt šās rezolūcijas atbalstītājiem. Ir vairāk izteikuši vēlēšanos šo rezolūciju atbalstīt. Tagad Svobodas kungs vārds jums. Protams, mēs esam uzmanīgi izskatījuši šo situāciju, un Kons Bendita kungs runāja par šādas rezolūcijas nepieciešamību un nozīmīgumu. Taču mums ir jābalstās uz apvienoto nāciju rezolūciju Un, protams, ka parlamentam ir skaidri jāpasaka, ka mēs atbalstam apvienoto nāciju rezolūciju. Un kā jau parlamenta priekšsēdētājs savā ievadrunā pieminēja, mums ir jāmudina abas puses mēģināt vienoties un īstenot apvienoto nāciju rezolūciju. Es domāju, ka to Eiropas parlamenta rezolūcijā vajadzētu ņemt par pamatu. Ja mēs spēsim par to vienoties, tad mēs varētu atbalstīt konbendita rezolūcijas priekšlikumu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, un Broka kungs eh, arī vēlas izteikt savu viedokli. Cienījamie kolēģi, saka Broka kungs, es eh, uzskatu, ka priekšsēdētāja konferences lēmums ir ārkārtīgi nozīmīgs un atbilstošs laika garām. Kā jau vairākas Eiropas parlamenta grup, politiskās grupas ir vienojušās, mēs uzskatām, ka parlamentam ir jānāk klajā ar politisku paziņojumu. Es domāju, ka tuvākajās dienās mēs saņemsim ārkārtīgi daudz informācijas un statistikas. Tiksies gan delegācijas, gan komitejas, gan arī priekšsēdētāja konferences, tāpēc es uzskatu, ka šobrīd mēs vēl nevaram izstrādāt detalizētu deklarāciju, jo mums nav nepieciešamās informācijas. Vajadzētu nedaudz pasakot līdz notikumu attīstībai. Es pirms pāris dienām biju Gazas sektora robežpunktā, tikos tur ar cilvēkiem un domāju, ka mums ir nepieciešama patiesība, taču ne tikai patiesība. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs pārtrauktu ieroču nelikumīgu tirzniecību Gazas sektorā, un ja mēs panāksim to, tad mēs būsim spēruši lielu soli uz priekšu miera stiprināšanā. Es ticu, ka priekšstādātāja konferences lēmums ir pareizs. Paldies, saka priekšstādātāja kungs Elmāra Broka kungam. Tagad lūdzu balsojam elektroniski. Kas par? Tā tad sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies. Tā tad vai visi ir nobalsojuši? Protams, ja jums nav līdz balsošanas kartiņa, tad jūs nevarēsiet balsot loģiski, saka priekšsēdētāja kungs. Vai tie, kur vēl nav nobalsojuši, vai jums ir līdz balsošanas kartiņa? Nē. Hm. Tad tie lūdzu, kuriem ir līdzi balsošanas kartiņas, vai jūs esat nobalsojuši? Jā. 105 pār 86 pret, tā tad mēs esam nobalsojuši, ka debats beigsies ar rezolūcijas izstrādāšanu. Runājot par laika datumiem, tad šovakar iesniegš līdz astoņiem ir jāiesniedz rezolūciju priekšlikuma izmaiņas, un arī trešdien ir viena no lai, viens no laika termiņiem. Runājot par ceturtdienu, tad darba kārtībā pagaidām izmaiņu nav. Konbendit kungs, vai jūs vēlatos vēl runāt? Jāsaka, konbendit kungs, vēl viens komentārs, vēl viena piezīme par paredzētajām debatēm par Krievijas un Ukrainas gāzes problēmu kārtējo. Vai es atvainojos, es tiešām bezmaz pateicu padomju savienību. Ja pagātni, kuras negribēju pieminēt, jā. Es, eh, es nevēlējos to tā pateikt, un tomēr es ceru, ka šajās debatēs visas politiskās grupas spēs vienoties, un mēs arī varēsim runāt par to, ka Slovākija nelegāli ir palaidusi vai mēģina palaist atomelektrostaciju. Tātad eh, jūs varat šobrīd eh, pilnībā atslābta, mums debatas nebūs par būtiskiem jautājumiem. Paldies, saka priekšstādātāja kungs. Varbūt kolēģi, konbendit kungs un Ferber kungs, jūs varat savu diskusiju pabeigt ārpus plenārsēdes sienām. Es esmu pārliecināts, ka jums būs interesanti diskutēt. Dimitra Kopulus kungs, lūdzu. To tēma tis Slovākijas. Paldies, priekšstādātāja kungs. Tā kā Slovākija un Bulgārija abas šobrīd ir ārkārtīgi nopietnā situācijā nonākušas, es vēlētos jums, lai jūs paraud, pajautātu komis, Eiropas komisijai, vai šīs abas valsts ir izpildījušas kopienas likumdošanu, un lai komisija noskaidro, kas notiek šajās valstīs. Paldies, saka priekšsēdētājs kungs, komisija ir zināms šā valstu līdzība, rīcība mēs varam komisijai arī sīkāk to pajautāt. Bet eh, šobrīd mēs esam pieņēmuši darba kārtības projektu šai plenārsēdes nedēļai. Un tagad mēs pārējām pie vienas minūtes runām. Pirmais, Georgijas Papastamkas kungs, lūdzu. Ja Eh, Gudētais priekšsēdētāji, ļaujiet eh, man norādīt provokatīvo Turcijas eh, attieksmi attiecībā uz Grieķiju. Turcija joprojām.